komisijas paziņojums. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvei Taisens kundzei. Lūdzu, vārds jums. Dear President, honorable members of parliament, priekšsēdētā kungs, godātie parlamentu locekļi, man ir liels prieks, jo jūs iepazīstināt uh, ar komisijas paziņojumu par darba ņēmēju norīkošanas direktīvu. Kolēģija to pieņēma šo pēcpusdienu Strasbūrā, un es varu teikt to, ka šī priekšlikuma tinte vēl pat nav nožuvusi. Darba ņēmēja norīkošana, brīvas pārvietošanās uh, tiesības ir viena no pamatpilāriem uh, mūsu savienībā. Tagad stājos amatā, es e, nedzirdēju, ka šīs tiesības tiktu apsa, apšaubīts, taču bieži dzirdēju kritiku par dažādiem aspektiem. Piemēram, nosūtīšanas un saņēmē valstis, tad esošo noteikumu īstenošana, tad dažādi diskriminācija, kas nav godīga un kur nepieciešams nodrošināt vienādu uh, spēles laukumu vienotajā tirgu. Esmu stingri pārliecināta, ka mums nevajag izvairīties no šīs kritikas, bet gan strādāt pie tās. Mūsu atbildes galvenais mm, centrālais punkts ir nevis uh, vērsties prom no mobilitātes, bet gan atbalstīt šīs vērtības, kuras pārstāv Eiropas Savienība, kas rada vidustermiņu un ilgtermiņa labumus gan mūsu pilsoņiem, gan tirgiem, gan sabiedrībām. Otrkārt, mums ir nepieciešami skaidri, tieši un reāli uz vietas eh, īstenojami noteikumi. Šodien tā tas nav un tādēļ nepieciešams uzlabot šos aspektus. Manuprāt, mums jau pastāv tādi instrumenti, kurus nacionālās instu... iestādes var izmantot, lai nodrošinātu brīvo pārvietošanās tiesību daudz labākā veidā. Mums ir euros, mums ir platforma, kā cīnīties pret nedeklarētu darbu, mums ir direktīva par darba ņēmē norīkošanu un brīvo pārvietošanos. Un visi šie četri instrumenti ir jāizteno. No pēc iespējas ātrāk. Mani dienesti nodrošina aktīvu palīdzību dalībvalstīm, taču tad, kad direktīvu īstenošanas termiņi būs iztecējuši jūnijā, tad komisija nevairīsies un īstenos, ja nepieciešams, uh, attiecīgus pasākumus. Darba tirgi darbojas tikai uz mūsu pieņemto pasākumu pamatu, Noteikumu īstenošana, protams, ir tikai daļa no atbildes. Mums ir jādodas tālāk un jāuzlabo, jāatjaunina un jāspēcina šie noteikumi, ja tas ir nepieciešams. Paturot prātā šo mērķi, mēs esam noslēguši darba mobilitātes pakotnes, pakotni pagājušā gada beigās, taču, kā jums zināms, mēs pārlikām tās pieņemšanu pēc Eiropā domas, kur ir jānoskaidro apvienotās karalists jautājums, lai mums nerastos problēmas šajā aspektā. Tā kā tagad uh, apvienotās karalists jautājums ir noskaidrots, ir redzams, ka mēs nevaram vienkārši tā turpināt darbu. Šeit ir jāņem vērā sociālie aspekti, mums ir jānogaida apvienotās karalists referendums, bet ir arī citi aspekti, kā uh, brīvu darbinieku pārvietošanās un darbinieku norīkošanu, par kuriem mēs varam rīkoties, un šodien komisija ir pieņēmusi likumdošanas priekšlikumu, par kuru paziņojām mūsu 2016. gada darba programmā. Dargie parlamenta pārstāvi, vēlos izteikties ļoti skaidri par savu politisko viedokli. Mums ir nepieciešama daudz lielāka darbinieku norīkošana, nevis mazāka. Ir apmēram 9 miljoni šādu norīkošanas gadījumu, Tas ir pieaugums, taču tas vēl joprojām ir mazāk nekā 1% no visiem mūsu darba spēkiem kopumā. Šeit pastāv milzīgs potenciāls un ir jānovērš barjeras, kas pastāv starprobežu darba tirgu, kā arī iekšējā tirgus stratēģijas ietvaros. Uzstājot uz lielāku darbinieku norīkošanu, mums ir jānodrošina arī tas, lai šī sistēma tiktu organizēta godīgā, uh, veidā gan darbiniekiem, gan uzņēmumiem. Ļoti daudz, kas jau ir ticis pateikts un uzrakstīts saistībā ar iekšējā darbas tirgus noteikumiem un sociālajiem noteikumiem Eiropā, ir jānodrošina gan tirgus noteikumu, gan sociālās aizsardzības noteikumu ievērošana. Un realitāte ir tāda, ka Eiropas sociālais modelis ir tāds, kur ir jābalda līdzsvaram starp šīm abām uh, jomām. Tas bija arī viens no mērķiem 60. 69. gada darba norīkošanas direktīvai, un tāds tas vēl joprojām ir. Mums ir jānodrošina darbinieku nosūtīšana, vienlaiks nodrošinot darbinieku aizsardzību un vienādas tiesības visiem. Pēdējo 20 gadu laikā, kopš ir īstenota 98. gada direktīva, Eiropas darba tirgus, protams, ir mainījies. Ir 28 dalībvalsts, ir ļoti dažāda sistēmas, ļoti plaša daudzveidība. Šī sa sadrumstalotība un dažādība ir tikai pieaugusi, un tas ietekmē arī darbinieku norīkošanas jomu. Ir pieaugusi plaisa starp minimālo algu 1 pret 3 no 96. gada līdz 1 pret 10 šodien. Tāpat arī ir ļoti pieaugušas dažādās atšķirības starp atalgojumu kritērijiem. Tāpat tas attiecas uz 13. mēneša bonus, kris, Ziemassvētku prēmijām, ceļojumu prēmijām. Un pašreizējie darbā norīkošanas noteikumi nesniedz skaidrs atbildes šiem jautājumiem. Tas rada neskaidrību un dažādas uh, strīdas situācijas ikdienā. Tas rada problēmas ne tikai norīkotiem darbiniekiem, kuriem ir grūti uh, īstenot savu tiesību ievērošanu, un tas rada problēmas arī norīkošanas uzņēmumiem, kuriem radas uh, eh, papildu izmaksas un kur iespējams pat atsakās no šīs darbības jomas, ja tas ir pārāk sarežģīti. Augstas uh, konkurences ietvaros šeit ir jānodrošina augsta līmeņa profesionālisms, un šeit darbinieku radītās izmaksas tikai viens sīks elements – Tas ietekmē visu Eiropas Savienības konkurētspēju mūsu globālajā ekonomikā. Būvniecības sektors nodrošina apmēram 30% no visiem darbā norīkošanas gadījumiem, taču šī joma paplašinās, tas attiecas arī uz veselības darbiniekiem, banku nozaru un tā tālāk. Arī šeit darbinieki ir jāaizsargā, un pašreizējā direktīva nevienmēr to nodrošina. Noslēgumā mēs saskaramies arī ar pieaugošu ārpakalpojumu jomas uh, izplašanos un apakšuzņēmēju darbību. Pašreiz tirgū pieauga dažādas uh, kustības, taču rodas uh, nelī, nelīdzvērtīgas situācijas, ja uzņēmumi neievēro vienādus noteikumus. Nelī, negodīgas algas, sadrumstalot tirgu, nav taisnīga situācija, un tas ietekmē arī kopīgo konverģenci. Tas nav tāds iekšējais tirgus, kādu mēs vēlējamies un kādu apsolījām mūsu pilsoņiem. Skaidrs ir tas, ka mums ir nepieciešama mērtiecīga 96. gada direktīvas pārskatīšanu, lai tiktu galā ar visām šīm problēmām. Mums ir jāatjaunina noteikumi, ņemot vērā pašreizējo kontekstu. Daudz no jums atceras uh, grūtās diskusijas saistībā ar darbā norīkošanas īstenošanas direktīvu. Es arī ļoti labi atceros šīs diskusijas kā parlamenta locekli toreiz, taču es arī uh, esmu pārliecināta par to, ka mēs varam panākt vienošanos. Priekšsēdēkums, kopš pirmā sametā stāšanās dienas esmu ļoti uzmanīgi uzklausījuši pārstāvis no dažādām politiskām grupām, dalībvalstīm un iesaistītajām pusēm. Esmu ņēmusi vērā, jo īpaši šādus konkrētus jautājumus - labāka aizsardzība darbā norīkotiem darbiniekiem, vienlīdzīgas iespējas pārobežu pakalpojumu nodarbežinātājiem un vietējiem uzņēmumiem, lielāka caurskatāmība un tiesiskums, labāka uh, īstenošana attiecībā uz caurskatāmību un subsidianciaritāti, tāpat arī līdzvērtīgāks, taisnīgāks atalgošanas sistēmas. Šodien pieņemtais priekšlikums runā par šiem jautājumiem. Mēs piedāvājam mērķiecīgas uh, pielāgošanās gadījumus saistībā ar atalgojumu. Šeit ir tiek ņemts vērā Eiropas Savienības tiesas nolīgu, uh, līmu, lēmumi. Vairs nav paredzēts minimālās algu likmes, bet citādāk veidu sistēma. Mēs tāpat arī saskaņosim sociālās drošības normas tā, lai sociālā nodrošinājuma uzlabošanas un darba tiesību aktu uh, uzlabošanas uh, labā tie darbinieki, kas nosūtīti uz vairāk par 24 mēnesiem, tiek uzskatīti par integrētiem darba tirgu uzņēmē valstī. Un mēs arī saskaņosim šo nosūtīšanas direktīvu, jo norīkošanas direktīvu ir direktīvu par pagaidu aģentūru darbu, noteikumiem, kas piemērojam vietējiem darbiniekiem, jo arī šajā gadījumā ir jāpiemēro atbilstīgi saskaņota noteikumi. Priekšādētāji godātie parlamenta deputāti, es patiešām ceru, ka jūs smalki un uzmanīgi izpētīsiet mūsu priekšlikumu šo oficiālo priekšlikumu, nevis dažādas neoficiālas versijas, par ko esmu dzirdējis komentārus presē. Nē, bet šo oficiālo mūsu priekšlikumu izpētīsiet ar tādu atvērtu prātu un domu, ar konstruktīvu pieeju un to uzlabosiet. Kā jūs zināt, es esmu gatava konstruktīvi ar jums sadarboties un jebkurā brīdī īstenot ar jums sarunas. Komisija turpinās darīt visu, kas tās spēkos, lai šo mūsu sadarbību uzlabotu un lai risinātos atbilstīgi sadarbības sadarbība arī starp abiem līdzlēmējiem, padomu un parlamentu, un beig beigās mums izdotos nonākt pie atbilstīgas vienošanās. Paldies! Domnul uh, Kaza. Liels paldies! Pirmais runātājs tālāk Kazas kungs, lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Pirmām kārtām gribu teikt paldies komisārs kundzei. Un domāju, ka tas ir ļoti nepieciešams, tāpēc, ka viņi patiešām bija disē drosmīgi, tad, kad uzsāka diskusijas par šo direktīvu, kas bija ļoti tālu no perfektas. Pat mēs, kā tautas partijas pārstāvi, domājām, ka tajā bija tāda aspekta, kas bija jāuzlabo. Protams, ka pastāv arī zināmas pretrunas, un nevienmēr visi varēs piekrist tādām vai citādām detaļām. Man ir bijušas ļoti garas un ilgas diskusijas arī mūsu partijas ietveros ar citiem kolēģiem, un nebija viegli panākt arī to vienošanos, pie kā nonācām šo, pie kā, par ko runājam šobrīd, ko likus priekšā komisija. Un mans aicinājums šodien būtu tāds, un devēršos par citām politiskajām grupām. Es domāju, ka mēs nedrīkstam būt populistiski, kad strādājam pie šī tiesību akta. Parlamentam kopīgiem spēkiem vajadzētu dot tādu vēsti, kas liecinātu par saliedētību, par vienotību mūsu starpā. Mums jāstrādā kopā ar referentu un pilnīgi noteikti pats tieši tā arī rīkošos sastrādāšos ar visiem koordinatoriem, ar referentiem no visām politiskajām grupām, lai mēs nonāktu pie atbilstīga kompromisa. Mūsu priekšā šobrīd ir ļoti labs pamats kompromisa izstrādāšanai, un ja mums izdosies nonākt pie labas vienošanās, tad mēs nosūtīsim arī spēcīgu vēsti padomē, jo padomē tas ir jādzird. Lai mēs panāktu kaut ko šai procesā, paldies, saka priekšādētājs, vai esat gatavs atbildēt uz zilās kartiņas jautājumu? Jā, lūdzu. Paldies! Paldies, vicepriekšsēdā kungs, godāt eh, kolēģi. Tad, kad jūs runājāt par dažādām politiskajām grupām, man šķiet, ka man jāuzdod jums jautājums no sociāldemokrātu puses, proti, Tad, kad jūs runājat par vietējām minimālajām algām, par šīm vidējām algām, kā jūs to īsti saprotat, kā to var panākt? Paldies! Paldies! Ko es mēģināju bija pateikt? Lūkas, ka, protams, ne jau visi panāks to, ko katrs vēlas Bet es domāju, pašreizējā ietvarā mums ir jābūt gataviem gan piekāpties, gan kaut ko saņemt pretī. Mums jāspēj iziet uz kompromisu. Tas nav jautājums par to, ko es iegūšu, ko es panākšu. Nē, mums ir jārīkojas tā, lai beigās iedzīvot, iedzīvotāji būtu ieguvēji. Un tā, tāpēc mums ir vajadzīgs kompromiss. Ja mēs būsim populistiski, tad zaudētāji būs visi. Un it īpaši darbinieki, šie norīkotie darba ņēmēji Viņiem ir vajadzīga vienota attieksme, lai varētu viņu aizsargāt viņu tiesības. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja ir Štainrukas kundze. Jā, es geht uns nicht. Mums nav runa par to, ka jāierobežo darbinieku norīkošanu, bet par to, ka šim procesam jānotiek godīgā veidā. Taisens kundze, es esmu ļoti priecīga par to, ka komisija ir atzinusi, ka īstenošanas direktīva nav pietiekama, ka ir nepieciešams strādāt pie patiesās direktīvas un tikai balstoties uz arotbiedrību un mūsu sociāldemokrātas piedienu. Nedēļas nogalē tika vēl uzlabots iepriekšējais priešlikums, un komisija varēja to ietaupīt, ja tiešām būtu nopietni uztvērusi sociālo dialogu. Princips e, vienāda alga par vienādu darbu vienā tai pašā vietā, tas jātiecina uz visiem darbiniekiem, arī norīkotiem, taču tam ir tas jātiec arī uz visiem tarifu līgumiem. Tāpat ir jā. Saprot tās, ka nedrīkst minimālos standartus interpretēt kā maksimālos, un dalību valstīm jānodrošina tādas iespējas, ka tās var vēl joprojām noteikt striktākus noteikumus darbinieku aizsardzībai. Mēs apsveicam to, ka Tagad ir paredzēts pirmo reizi ierobežot šo norīkošanas laiku, taču 24 mēneši neatbilst realitātei. Piemēram, ja palūkojamies uz būvniecības nozaru, puse no norīkotajiem darbiniekiem strādā īsāku laiku nekā pusgadu. Ierobežojums uz sešiem mēnešiem būtu uh, pareizs, lai tiešām reāli uzlabotu šo situāciju. Tāpat ir jāņem vērā un jāķers klāt patiesajām problēmām - ķēžu veida nosūtīšana, neskaitāmi apakšu uzņēmēji bez jebkādas atbildības paskastīšu uzņēmumi, dažādu īres uzņēmumu, tādi darbinieki, kuriem nemaksā godīgas algas un sociālos pabalstus, visi šie punkti. Uh, pārskatot eh, darba norīkošanas direktīvu, kā arī sociālo sistēmu norīkošanas direktīvu ir jāņem vērā. Liels paldies! Nākam. Mēs eh, runātais ir Šulckungs, kurš vēlas uzdot jums zilās kartiņas jautājumu, vai jūs to pieņemsiet? Eh, Štainrīks kundze, jūs nākat no Vācijas un jūs tikko pieminējāt eh, vienādu algu vienādā vietā, vienā vietā par vienu un to pašu darbu. Tad es gribētu dzirdēt, kā jūs nodefinējat šo vienu darba vietu, vai tas attiec uz reģionu, pavalsti vai visu Vāciju. Jūs zinat, ka mums pastāv ļoti dažādas algas par vienādu darbu visā Vācijā. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo punktu. Uh, Ja, genau das... Tieši tas bija manas eh, bažas. Es, visi šie reģionālie sektorārie tarifu līgumi, arī minimālās algas, tiem jābūt norīkošanas direktīvas pamatā. Ja vienā vietā strādā divi cilvēki, veic vienu un to pašu darbu, tad ir jāpiemēro arī viens un tas pats atalgošanas un sociālo pabalstu princips. Manuprāt, tas ir tikai godīgi. Paldies. Nākamā runātāja Makantārs Kūns. Vienu minūti. Just... Mēs nu pat runājām par labāku likumdošanas procesu šai parlamentā, un nu man jāsaka, lūk, kas šīs tiesība akts nav tas labākais piemērs. Gluži otrā, tas kaut kas pretējs labai likumdošanai. Es domāju, ka priešām čābīga doma atkal atsākt diskusijas par šo tiesību aktu, kad īstenošanas direktīva vēl pat dalībvalstīs nav īstenot. Es saprotu, ka šī ir mētiecīga pārskatīšana, bet tāpat laikā nevērtēju to atzinīgi Ja runājam par detaļām šai priekšlikumā, tad atalgojuma priekšlikums attiecībā uz darba ņēmēju aizsardzību, jāsaka, ir daudz plašāks nekā sākotnējā direktīvā paredzēts, kur tiek runa, runāts tikai par samaksu. Tam varētu būt negatīva ietekme uz mazajiem uzņēmumiem, uz MVU. Un lai arī priekšlikums varbūt tiešā veidā ne, nerunā par vienādu samaksu, par līdzvērtīgu darbu visur, tad tomēr es domāju, ka šis ir komentijas centiens virzīties tieši šai virzi, virzi, virzienā. Un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, nedrīkstam radīt kaut kādu vēl vienu tiesību aktu bez, ar neparedzāmām. Un, mm, sekām, ko nemaz neesam paredzējuši. Vai esat gatavi atbildot, atbildēt uz zilās kartītes jautājumu no sava kolēģa, kas sēž jums pa kreisi, no Eikera kunga? Nē. Viņa teica, ka nevēlas atbildēt uz zilās kartītes jautājumu. Nu, savā starpā rēķinus varat nokārtot pēc tam. Saka priekšsēdētājs, paldies. Nākamā runātāja Dlabājevas kundze, divas minūtes. Right to... Es domāju, ka katram deputātam ir tiesības arī neatbildēt uz zilās kartības jautājumu, un tāpēc viņu nedrīkst saukt par gļēvuli. Tādus vārdus nedrīkst priekšādātājs, saka Kazkungs, izmantot šai plenārsēžu zālē. So, uh, Labi, tālāk Labājovs kundze, lūdzu. Priekšsādātāji, komisārs kundze. Pašreizies priekšlikums par direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu pārskatīšana nāca kā pārsteigums. Par to taču runājām jau pašreizējā tiesība aktā, kas, jāsaka, jau bija līdzsvarots kompromiss starp brīvu pārvietošanos un nepieciešamību aizsargāt darba ņēmēju tiesības. Tostarp nodrošinot viņiem atbilstīgu samaksu. Un tāpēc iesākumā uzdošu jums šādu jautājumu. Kāds, jūsuprāt, ir, mē... Kāds tad jūsuprāt ir šīs pārskatīšanas mērķis? pašreizais tiesību akts nemaz nav pārāk ilgi darbojies. Mēs pat vēl nemaz nezinām, kāda būs tā ietekme, kāda būs tā darbība, bet tas nav pretrunā mūsu domai par labāku likumdošanas procesu. Komisija ceras cer uzlabot konkurēt spēju un labākas samaksas apstākļus. Bet vai tad to var šādā veidā nodrošināt visā Eiropā, vai jūs neuztrauc fakts, ka konkurēt spēja attiecībā uz uzņēmumiem no mazāk attīstītām valstīm faktiski e, nu, būs jēdziens, kas vairs nebūs spēkā? Ja skatāmies uz dalību valstu tautsēmniecību, tad redzam, cik ārkārtīgi liels ir atšķirības starp tām, to starp arī samaksas līmenī. Un tāpēc esmu nobežījusies, ka tā visa rezultātā radīsies strīdi starp dalību valstīm un barjeras personu brīvai pārvietošanās principu īstenošanai palielināsies, nebūs mobilitātes, tas negatīvi ietekmēs pārrobežu tautsēmniecību un īpaši MVU. Viņi taču gal galā ir reāla ekonomikas mugurkauls. Eiropa, ja, ja tā nebūs konkurētspējīga, arī pasaulē neko daudz nevarēs panākt. Un konkurētspēja mums vajadzīgi, vajadzīgi, ir vajadzīga vairāk par visu. Tāpēc es cenu, domāju, ka mums jādara viss iespējamais, lai mēs varētu būt konkurētspējīgi. Paldies! Tālāk Hendel kungs uz pusotru minūti. Jā, vielen dank! Paldies, priekšsēdētāji! Pēdējos četros gados darbinieku nosūtīšana ir eh, gluži kā eksplodēs. Tas jau nebūtu slikti, ja vien nebūtu tik daudz ziņu par to, ka šie cilvēki tiek eh, ļaunprātīgi izmantoti. Komisija cenšas izbeigt šo te uh, cilvēku um, ļaunprātīgo izmantošanu. Bet eh, tagad, ja es izlašu šos te dokumentus, kas man ir zinām, tad man ir jāsaka, ka tas, kas tur ir rakstīts, nenozīmē, ka vienā un tajā pašā vietā par vienu un to pašu darbu tik saņemt vienu un to pašu alga. Tad, kad nosūtītie eh, strādājošie tikai pēc 24 eh, mēnešiem tiks pielīdzināti uz vietas dzīvojošiem, tad ar to vēl nepietiek. Mēs neesam atrisinājuši uh, problēmu par um, apakšu uzņēmējiem, tur joprojām tiek īstenots um, algu dempings. Ne, esam atrisinājuši problēmu, problēmu attiecībā uz um, šo te diplomu atzīšanu un uh, iepirkumiem. Mēs uh, joprojām piedzīvojam situāciju, ka tiek ļaunprātīgi izmantot šie darbinieki un mēs ne, dalībvalsts nevar. Uh, arī efektīvu kontroli īstenot par šiem te nosūtītajiem darbiniekiem, tādēļ, ka trūks likumdošanas. Ar šo te priekšlikumu nav pietiekami, komisārs Kūns. Es domāju, ka te mums ir jāpanāk uzlabojumi. Ja komisijai nav nekas pat labāks padomā, tad parlamentam tagad ir eh, jāpanāk tas, ka tiek eh, īstenots princips eh, par vienu to pašu darbu vienalga vienām tajā pašā vietā. Paldies, un tagad Lāmvārta kungam pusotru minūtu, lūdzu. You, Kundze, es atvainojos. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, komisijai par prezentāciju. Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka ir nepieciešams nodrošināt, lai nodarbinātie būtu labi aizsargāti neatkarīgi no tā, no kurienes viņi nāk un kur viņi strādā, un lai viņi netiktu eksploatēti un lai uzņēmumi darbotos saskaņā ar likumdošanu. Mēs vēlamies nodrošināt, ka darbinieku nodroši, nosūtīšana netiek izmantot kā mehānisms, lai pazeminātu algas un standartus. Uh, mēs e, saprotam, ka pastāv bažas vairākās jomās un nozarēs attiecībās nosūtītiem darbiniekiem, un mēs atzīstam, ka īstenošanas direktīva vēl jāitransponē vairākās dalība valstīs, un daudz no mums ir nobežījušies, ka daudzās dalība valstīs nav adekvāti resursi, lai īstenotu inspekcijas un varētu tādai efektīvi īstenot šos noteikumus. Jāskatās, vai priekšlikumus bažas. Uh, attaisnos, un um, tas par to nesam vēl pārliecināti. Mēs vēlamies zināt, ka kolektīvo līgumu, par kuriem tiek uh, te runāts, ka tie ir uh, saskaņā ar uh, tiesas nolēmumu, bet vai mēs varētu varbūt iet vēl tālāk, varbūt mēs varētu iekļaut arī nozaru līgumus un uzņēmumu līgumus, un ja tie te nav iekļaut, tad kāpēc gan ne? Kas attiecas uz atalgojumu pakotnēm, tas izskatās, ka te ir labāk nekā vienkārši, ka tas nosedz apmaksu. Te, bet, uh, ja šī ideja par vienlīdzīgu samaksu par vienu to pašu darbu izklausās laba doma, bet uh, es domāju, ka algu pazemināšana nav tik atraktīvs risinājums visiem strādniekiem. Tā kā mums ir jāskatās uz pilnu spektru, lai tiešām raudzītos, ka viss bažas tiek risinātas. Paldies, Aker kungs, divas minūtes. Nosītīto darbinieku direktīvu atļauj uzņēmumiem ārzem strādnieks nosūtīt uz citu valsti, kur eh, tajā pat laikā tajā valstī varbūt ir bezdarbnieki, kas, ir, kas ļoti vēlas atrast darbu. 2009. gadā eh, mēs jau redzējām šīs likumdošanas tieši sekas, un eh, tas novedīs pie tā, ka mums būs vienu valsts, kur nebūs mm, cieņas pret nacionālajām robežām vai cilvēku dzīves līmeni. Nosūtītiem darbiniekiem Līdz šim nebija jāmaksā hipotekārie kredīti, bet eh, maniem, maniem vēlētājiem nav tādas, tādas eh, priekšrocības. Eh, tā ir problēma. Te tiek pazemināti dzīves standarti un pazemināts algas. Es domāju, ka tas tikai izraisīs ekonomisko migrāciju, kas novadīs pie augu samazinājuma. Uh, Kļūst aizvien skaidrāk tas, ka Eiropas Savienība vēlas darboties uh, plašos mērogos un tās politikas ir uh, pazeminājušas cenas un uh, tas turpināsies 23. jūnijā katrs darbinieks, kas ir pazaudējis savu darbu, štats samazināšanas dēļ vai kā citādi, vai imigrācijas dēļ, viņiem būs ko teikt. Eiropas Savienībai rūp tikai daži, bet es domāju, ka lielais vairums palīdzēs atbrīvoties. Paldies, Ježlaveckas kundze pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, komisārs kundze. Sākumā es gribētu pateikties komisārs kundzei par to, ka nodarbinātība ir Eiropas komisijas uh, uzmanības centrā. Uh, Tas ir jautājums, par ko esam ļoti nobažījušies. Es eh, domāju, kāpēc komisija tik steidzīgi darbojusies attiecībā uz šīs, uz šī te, uz šīs direktīvas pārstrādāšanu. Es domāju, ka tiek panākts kompromiss starp uh, pakāpojumu direktīvu un darba ņēmēja aizsardzību. Es jautāju, kāpēc komisija nav pagaidījusi un, uh, daudz, un ap, apgājusi daudzas dalību valstis. Es domāju, ka, lai panāktu lielāku kohēziju un nodrošinātu atbilstošs vienots nosacījums, ir nepieciešams pieņemt jaunus noteikumus, bet nedrīkstam aizmirst, ka firmām, kas e, nosūt šos te strādājošos, ir jāsadz izmaksas, zināms izmaksas, un tāpat arī jāraugās uz MVU, arī ņemot vērā to, ka kopējais tirgs varētu tikt pavaināts e, šo visu soļu rezultātā. Uh, Vietējos eh, darba tirgos ir jāaizpild tukšās vietas, tāpat tās ir arī kustība, nodarbināto kustību, barjeru izveide var novest pie tā, ka tiek ierobežot darbinieku nosūtīšanu un pelēkā zona pieaug. Es eh, un rozātāja tiek pārtraukta. Paldies, nākamā runātāja. Jungēlijus skundz divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kundze. Pagājušajā nedēļas nogalē manā valstī laikrakstos galvenie virsrakstī runāja par to, ka eh, simtiem rumāņu strādājošo strādā Nīderlandes ostās par vienu eiro stundā. Un eh, Rumānijā tika īstenota kampaņa, un tas nebija tikai viens vienīgs gadījums. Rumāņu strādnieki pie kā nav vainīgi, bet eh, tie, kas meklē ši, šos te caurums likumdošanā, šīs nepilnības atradīs tās. Un viņi teiks, ka mēs esam bijuši pārsteidzīgi pārskatot direktīvu par eh, darba ņēmēju nosūtīšanu, Mēs esam sapratuši, ka 28, 28 dažādi darba tirgi var strādāt, var funkcionēt efektīvi kopīgi tikai tad, ja būs godīga mob mobilitāte un tiks nodrošināta strādājoša aizsardzība. Un es domāju, ka šīs direktīvas uh, pastiprināšana un īstenošana būtu solis pareizā virzienā. Es uzskatu, ka arī šis atbildības loks būtu jāpaplašina, ja mēs runājam par aģentūru darbiniekiem, jāraugās, lai tiktu nodrošināt visiem vienlīdzīga atlīdzība par darbu. Bet, protams, tās, tās jau vēl nav stā, stāsta beigas, joprojām pastāv milzīgas atšķirības arī sociālajā jomā un tāpat arī starp augām dalību valstīs, kā tas ir ar rumāņiem, kas eh, strādāja dokos Nīderlandē. Un Nīderlandē mēs saucam to par tādu kā bonus meklēšanu, un es domāju, ka tas ir viens no likumdošanas caurumiem, kas būtu jāslēdz, un te ir nepieciešams koordinēt arī mūsu sociālo likumdošanu. Protams, mums ir jāpanāk, lai par vienu un to pašu darbienām tajā pašā vietā visiem maksā vienlīdzīgi atalgojumu, un tikai tā mēs varētu arī saglabāt šo solidaritāti. Paldies! Zlatovska kungam vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze. Es esmu izbrīnīts, ka komisija tādā tik grūtā brīdī, kas skar Eiropas Savienību, nāk klajā, vai teiksim, atver jaunu darbu fronti. Ja mēs vēlamies samazināt mobilitāti, tad uh, šī jaunā direktīva tieši tā arī iedarbosies un uh, bezdarbnieku uh, rādītāji Eiropas Savienībā tikai augstais, kad arī Polija, arī patērētāji viņiem būs jāmaksā vairāk par noteiktiem produktiem, un līdz ar to viņa kļūs par šī priekšlikuma upuriem. Kurš eh, gūs labumu no tā visa? Es domāju, ka pirmkārt Rietuma Eiropa. Mēs šeit atkal saredzam uh, Eiropa, kā izskatās, piemēram, Eiropas uh, transporta tirgus, nevar būt tā, ka tikai bagātās valstis saņem kaut kāds labums no startautiskās mobilitātes. Es domāju, ka mums ir jābūt pilnīgi pret to visu. Paldies, Harkins kundze, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Visbeidzot, mums ir priekšlikums grozīt eh, direktīvu par strādāšanu nosūtīšanu. Komisārs mums solīja, komisārs mums solīja vienu to pašu algu par eh, vienu to pašu darbu vienā un tajā pašā vietā. Direktīva ir 20 gadus veca un šajā te laikā Eiropas tiesā ir eh, ies, iesūdzēts daudzas lietas, tā skaitā Televalviking un tā tālāk. Ir Es domāju, ka īstenošanas direktīva palīdzēs eh, risināt dažas problēmas, bet viss tomēr nē, joprojām ir 45. Eh, eh, punkts dibināšanas līgumā un, 40, un 56. pāns par pārobežu pakalpojumiem, kas at, Tāpat ir pānti, kas attiecas uz sezonas darbiniekiem, sievietēm, vīriešiem, un, bet neatiecas uz nosūtītiem darbiniekiem. Dažās nozarēs, piemēram, celtniecībā, algas atšķirs par 30% starp vietējiem un nosūtītiem darbiniekiem. Un, uh, un gal galā darbinieku nosūtīšana arī pa, pazemina cenas. Jā, mums ir nepieciešama konkurence starp uzņēmumiem, bet arī jūs pat, komisārs Kundze, sacījāt, ka tas ir jābalst uz dažādiem elementiem, uz uh, ražīgumu, ekspertu zināšanām, inovācijām, pakalpojumu veidu un kvalitāti, un nevis tikai uh, uz algām. Um, es gribētu pateikties uh, jums par jūsu drosmi un to, ka šo procesu sākat. Tas ir labs sākums. Paldies! Leireks kungs, vien minūte. Ierik kungs. Ir jābūt taisnīgumam starp darba ņēmējiem, bet eh, un, un nedrīkst būt atšķirīgas tiesību aktu transponēšanas, bet tas, ko jūs ierosinat, eh, komisārs Kunze, faktiski radīs konkurence darba ņēmēju starpā Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šāda jauna direktīva nevar pastāvēt, kamēr nenotiek konsultācijas ar visu veidu darba ņēmēju organizācijām, jo ir vajadzīg, vajadzīgs tāds reāls taistīgums algu ziņā, sociālajā aizsardzībā un darba apstākļos. Šāda veida konsultācijas varētu īstenot arī ar darba aģentūru inspektoriem, lai konstatētu, kādas tad ir tiesības un problēmas šais jomās. Nodarbinātība ir viens no svarīgākajiem uh, tautsēmniecības virzītāju spēkiem, un mums ir jāspēj pārliecināties, ka darba ņēmēji patiešām saņem eh, iespējas savas tiesības arī īstenot. Domnul, domnā Rainke, un minūte. Rainkas kundze, vienu minūtu lūdzu. Thank you, uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, dārgo komisāru kungs, dārgie kolēģi. Eiropas Savienības nākotne ir apdraudēta. Vairākus pilsoņus vairs nepārliecina tas, ka Eiropas Savienība var izpildīt dotos solījumus. Un pat dažreiz es sev uzdodu jautājumu, vai mēs darām pietiekami, lai radītu godīgu darba tirgu, kas uh, novērš darbinieku eksploatāciju, ir īsteno godīgu sistēmu un palīdz pārvarēt krīzes. Ar šīs uh, direktī, jaunos direktīvu mēs neejam pietiekam tālu, mēs neaizsargājam darbiniekus no eksploatācijas, īpaši tos, kas ir atkarīgi no uh, sociāli atbildīgas Eiropas Savienības likumdošanas nosūtītie darbinieki. Šajās diskusijās mums ir nepieciešama tāda komisija, kas jo īpaši aizstāv to darbinieku tiesības, kas darbojas pārobežu jomā un kuras bieži ir visievainojamākie. Mums ir nepieciešams tāds dalībvalsts, kas esošo likumu īstenošanu uztver nopietni. Tas ir kaunpilni, ka dzīvojam vienā no bagātākajiem pasaules reģioniem, vēl joprojām nespējam aizsargāt darbiniekus no negodīgiem, nelikumīgiem, dažreiz bijis bīstamiem darba noteikumiem un eh, uzņēmumiem, kas eh, izmanto, eksploatē savus darbiniekus. Mums ir jācīnās par to. Paldies, Agejs kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. 2014. gadā Eiropas komisija pieņēma īstenošanas direktīvu, kur tika uh, aizliegt sociālais dempings saistībā ar nosūtītajiem darbiniekiem, lai cīnītos ar uh, to krāpniecību, kur ir iesaistīts tās dēvētās paskastīšu firmas. Starp parlaments un dalībvalsts apgalvoja, ka ir rūpīgi jāpārskat šī joma, ir jācenšas atrast, uh, atrast reāls risinājums, taču, diemžēl, vēl joprojām joprojām pastāv dažādi trūkumi šajā sistēmā. Dalībvalstīm ir pārāk liela brīvība īstenot kontrols pasākums vai arī pārāk maza brīvība, tad, kad tiek konstatēti pārkāpumi. Diemžēl tika paust pārāk liela uzticēšanās dalībvalstu vēlmei un spējām nodrošināt attiecīgo informāciju darbinieku uzņemšanas valstīm. Uh, lai cīnītos pret pārkāpumiem. Tāpat arī ir neskaidrība saistībā ar proporcionalitātes principu. Tas viss ietekmē direktīvas efektivitāti. Mums ir jārīkojas daudz skaidrāk. Paldies, Šulcis kungs, pusotra minūte. Komisārs Taisens kundze, sākumā vēlos jums pateikties par šodien pateikto un prezentēto, manuprāt, tas ir labs pamats, ar kuru varam strādāt manuprāt, ir būtiski, lai mēs Eiropā nodarbojamies ar šo jautājumu. Ir skaidrs tas, ka viss nedarbojas tā, kā mēs to vēlamies šajā jomā Eiropā, taču vēlos brīdināt, piemērot tādus fiksētus risinājumus. Mums vajag pievērsties datiem un faktiem. Ne katrs eh, nosūtītais darbinieks Eiropā ir problēmas gadījums. Bieži vien tiek diskutēts par to, ka tiek nosūtīti darbinieki no zem algas valstīm uz augstu algu valstīm, taču tas nav tāds gadījums. Apmēram 50 līdz 60 procentiem tas attiecas, taču eh, pārējie darbinieki dodas no augstu algu valstīm uz zemu algu valstīm. Protams, ka būvniecības nomā vai kautuvju jomā vai pakalpojumu jomā pastāv dažādi pārkāpumi, un mums šeit ir jārīkojas. Uh, Mēs varam eh, rīkoties līdzīgi, kā to iekļāvā mūsu tautas partijas darba dokumentā ar mērķiecīgiem pārskatiem. Un vēl viens jautājums, par kur gribu runāt, ir vienāda alga vien par vienu darbu, vienā tā pašā darbiniekā. Tas izklausās viss ļoti jauk un skaisti un atbalstām, taču reāli ir grūti to īstenot, kas ir vienāda alga, bruto, neto alga, uz kādu laiku, kādā uzņēmumā, kā lai mēs visu varam salīdzināt. Tas pats arī uz vietu, viena valsts, viens reģions, viena valsts pavalsts. Nu, tas ir grūti īstenojams realitātē. Paldies, nākamā runātāja Ilskaus kundze, pusotra minūte. Komisāra kungs. Jūs un uh, Junker kungs sagatavojāt priekšlikumu ar mērķi nodrošināt vienādu algu par vienādu darbu. Jūs cīnaties par sociālo dialogu, vēlaties, lai darbinieki un arotbiedrības lemtu par algā likmēm, nevis politiķi. Taču rezultāts ir tāds priešlikums, kas dodas pretējā virzienā šis priekšlikums, kas bija mums līdz šim, taču šis priekšlikums ir labāks priekšlikums. Mums ir nepieciešama lielāka pārvietošanās eh, darba jomā. Nepietiek tikai ar apgalvojumiem vienādu algu par vienādu darbu. Taisens kundze. Uh, Jūs runājat par tādiem kā bioloģiskajām algām, sieviešu algām, ka tās automātiski ir zemākas nekā vīriešiem, taču tas attiecas uz pagātni. Vai jūs vēl joprojām uzskatāt, ka pastāv tādas geogrāfiska sadalījuma algas? Manuprāt, šī situācija nav pieņemama, mums tā ir jāmaina. Un mums ir pamatīgi jāpārstrādā attiecīgās direktīvas. Nodarbinātības komitejām mēs esam apņēmušies cieši ar jums sastrādāties šajā darbā. Paldies, nākamais runātājs Lopes Bernējo kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Protección laboral de los trabajadores de šī direktīva tiek tika pieņemta, lai nodrošinātu norīkoto darbinieku tiesības, taču Eiropas komisija uztvēra darbinieku tiesības par netik vērtīgām. Mēs cenšamies tagad pārskatīt šīs direktīvas, eh, panākt izmaiņas, taču nesam nemaz tik tālu, kā to apsolīja Junker kungs, ka par vienādu darbu saņemsim vienādu piemērotu algu. Šeit runā par piemērotu algu, taču tas rada pārpratumus. Paiet apmēram 24 mēneši, kamēr norīkotie darbinieki vispār saņem savas tiesības, kaut gan pats darbs ir ilgs tikai pāris mēnešus. Nosakot minimālas algas, mēs tikai panāksim tādus darbiniekus, kuri saskars ar algu dempingu, kuri saskars ar piespiedu darba apstākļiem un daudz sliktākiem darba notiekumiem nekā tas bija pirms krīzes. Mums ir jāuzņemās šis izaicinājums un jāharmonizē darba tiesības. Paldies, nākamā runātā. Komisārs kundz, godātie kolēģi, nu visbeidzot komisija tā sākus runāt par sociālu Eiropu. Un šis priekšlikums, protams, ir veiksmīgs. Jūs piedāvājat kaut kādu veidu uzlabojumu, uz garantijas līdzvērtīgai algai par līdzvērtīgu darbu. Bet uzmanieties, ja es beidz izteikt visu šie saukļi, lūk, ātrāk, labāk, tālāk un tā tālāk. Galu galā pastāv arī vesels melnais saraksts ar uzņēmumiem, kas krāpjas šai jomā. Vispirms vajadzētu vērsties pret šo krāpšanos, un tas jādara, kamēr vēl nav par vēl. Kāpēc to saku? Tāpēc, ka sociālais dempings faktiski ir tāds kā simbols, um, kā pretstats tai Eiropai, ko mēs vēlamies panākt. Un tas ir tas, kas sagrauja Eiropu. Tā vietā, lai īstenot šādus pasākums par kaut kādu veidu sociālu harmonizēšanu un tā tālāk, mums vispirmām kārtām ir jāiztur šis lakmus tests un jāvērš pret krāpniecību un tādā veidā jānodrošina darba ņēmēja tiesības. Un ir vajadzīga arī minimālā alga Eiropā, kopēja bezdarba apdrošināšana un instruments šādiem pasākumiem. Tikai tad būs kaut ko panāksim priekšādātājs runātāji pārtrauc. Tālāk Lēnērs kungs uz pusotru minūti. Paldies! Es ārkārtīgi priecājos, ka beidzot priekšlikums ir uz galda mūsu priekšā un mēs varam ar to iepazīties. Es zinu, ka viedokļi ir ļoti dažādi starp dalībvalstīm, arī šī, šajā parlamentā ir eh, tāpat laikā jāsaka, nu, komplimenti Taisens kundzei par to, ka viņi ir bijis tik uzskā, uzstājīgi un ir nākus klajā šo priekšlikumu par tik ļoti svarīgu tēmu. Tiešām uzlabojumi ir acīm redzami, un tādā veidā vēlamies vērsties pret negodīgu konkurenci darba tirgu, pakalpojumu tirgu un tam līdzīgi. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi par to arī runāt. Mums ir jābūt taisnīgiem, nevis jānodrošina vien tikai brīva pārvietošanās un mobilitāte, bet arī līdzvērtīgi spēles noteikumi, lai kur darba ņēmējs neatrastos. Pirmām kārtām ir jādomā par tādu lietu, arī, nu, arī to, cik ilgi, cik ilgi, piemēram, šāda veida nosūtīšana vai izņēmuma noteikumi var palikt spēkā. Ir jābūt kaut kādiem ierobežojumiem. Par detaļām, protams, mēs vēl diskusēsim, bet šis priekšlikums šo laiku ierobežot ir ļoti labs, ir tīpaši tad, kad runājam par algām un samaksu. Arī šajā jomā ir vajadzīga lielāka pārskatāmība. Tas nāks par labu darba ņēmējiem un darba tirgumu kopumā. Es domāju, ka atsevišķu priekšlikumu komisijas dokumentā ir ļoti labi tāds līdzsvars priekšlikums nav taisens kundzes. Un tas nozīmē, ka nu, mēs arī tagad varam atrotīt piedurtnes un ķerties pie darba, pievēršoties detaļām. Esmu pārliecināts, ka visā Eiropā vienalga ziemeļos vai dienvidos, austrumos vai rietumos mums tomēr beig beigās izdosies nonākt pie vienošanās. Paldies tālāk, Saimon kungs, vienu minūtu. Liels paldies priekšādātā. Iesākumā es gribēju skaidrot uh, saviem UKIP kolēģiem, uh, kas gan ir šis priekšlikums, respektīvi, ka tā jēga ir novērst to, ka brīvu pārvietošanās tiek izmantot ļaunprātīgi vietējā darba tirgu, jo tā tam nebūtu nav jābūt. Mēs varam šādu veidu ļaunprātību novērst. Es grasījos to paskaidrot šiem kolēģiem, bet viņi jau sen ir devušies prom. Viņi 60 sekundes slavas mirkļi un, un prom viņi ir. Bet nu tā kā man ir vēl 30 sekundes, tad tomēr noslēgumā gribētu vienkārši teikt paldies komisārs kundzei par to, ka viņa patiešām mūsos ir klausījusies un ir ņēmusi vērā kolēģi teikto. Daudz kolēģi runāja par to, cik daudz vēl darāmā pie šīs lietas, pie šīs universālās kolektīvo darba līguma slēgšanas niansēm. Lielbritānija, protams, sistēma ir citāda, mums ir eh, šī sektorālā darba līguma slēgšana un tam līdzīgi. 24 mēneši tepat laikā arī ir par garu, ir vajadzīgi 6 mēneši, bet galvenais ir tas, ka jūs mūsos ieklausījāties un nācāt klajā lūk ar šādu uzlabotu priekšlikumu. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Regneres kundze uz vienu minūti. Paldies, godētā komisāri. Jūs pati teicāt, ka konkurence, kas notiek, ir negodīga, jo tā iet uz um, algu rēķinu zemu iz, uz dzīves kvalitātes pazemināšanas uh, rēķinu, nevis uh, uz labajām idejām par inovāciju un tā tālāk. Man ir priekšlikums ar priekšlikumu, kas ir eh, ļoti labs un par, kas, kur es uzskatu par godīgu un labu. Man ir jautājums jums. Austrijā bieži vien. Bieži vien vis, tie, tie, tas, kas piedāvā viszemāko cenu, arī saņem eh, piedāvājumu. Un eh, notiek bieži vien tā, ka uzņem, uzņēmums tātad šo te A1 veidlapu aizpildu, tātad sociālās iemaksas ir jāsamaksā, taču tās netiek samaksātas un uh, pārobežu sadarbība šajā ziņā nestrādā. Vai ar šīm te izmaiņām, ko jūs ierosinat, šī te sadarbība starp uh, īstenošanas direktīvu, nosūtīšanas direktīvu un arī sociālo aizsardzības sistēmu beidzot izdosies? Benefei. Lielas paldies, tālāk Benefei kungs. Uz vienu minūtu priekšādā tā pateicos. Nu, beidzot, beidz, beidzot, mūsu priekšā ir teksts, ko tik ilgi gaidījām, kur runājam par darba ņēmēju norīkošanu. Tiešām ļoti mētiecīgs darbs, tieši tā kā komisāra teica, trīs galvenajās plāksnēs eh, tiek izteiktas idejas un priekšlikumi, tātad apakšuzņēmēji, pagaidu darbinieki un ilgtermiņa norīkotie darbinieki. Jāsaka, priekšlikumu analizēsim ļoti uzmanīgi, skatīsimies uz to, kāds ir aptvērums un centīsimies konstatēt, vai šīs ierosinātās izmaiņas patiešām kaut kādā veidā pārnesīsies uz reālo pasauli, vai tās palīdzēs nodrošināt līdzvērtīgu samaksu par līdzvērtīgu darbu līdzīgās darba vietās, jo tas taču ir, eh, piemēram, manas grupas galvenais uzdevums šai ziņā. Mana reakcija šo priekšlikumu, jāsaka, ir tāda, nu, neviennozīmīga. Nu, protams, ka arī šajā parlamentā izjūtam spiedienu no tādiem, kas cen, saka, ka, lūk, vajadzēja nogaidīt, kamēr esošais tie tiesību akts stājas spēkā un kas notiek ar šo 2014. gada tiesību aktu. Un es gan jau domāju, ka, esmu, ka ar to vien nepietiks, ņemot vērā, cik ļoti problemātiski, nu, cik milzīgas ir problēmas. Es tāpēc domāju, ka ir vajadzīgs šo sektoru spēcināt ar šādu jaunu tiesību aktu. Paldies pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Mums tagad no tautas partijas puses ir seši kolēģi, kas ir pieteikušies, un tad no pārējām politiskajām grupām ir pa vienam runātājam. Tādēļ mans priekšlikums būtu, ņemot vērā mūsu laika ierobežojumu, dot vārdu tikai trim kolēģiem no tautas partijas, un tad katram no pārējām grupām. Vander Kinderlārs kungs, lūdzu, jūs pirmais voorzitter mevrouw de commissaris. Priekšsēdētāji, paldies. Komisārs kundze, godātie kolēģi. Nevienu atsevišķu priekšlikumus neizdosies panākt eh, ideālu situāciju. Taisnības kundze nāca klājā ar, nu, to labāko variantu. Citi saka, lūk, nepietiekam, citi saka, tas iet par tālu, bet katrā ziņā priekšlikums ir līdzsvarots, un es domāju, ka tas ir labs sākuma punkts. Te ir atspoguļotas dažādu pušu intereses, tiek eh, izdarīti centieni nodrošināt vienādu spēles noteikumus darba tirgu. Nu, lūk, vienlīdzīgs, eh, līdzvērtīgs samaksas par līdzvērtīgu paveiktu darbu, tā pašā darba vietā. Uh, Un tāpat laikā neiejaucoties dalībvalstu tiesību aktos, mēs tiešām šo, šīs idejas vērtējam augstu un atzinīgi. Bet, protams, tālāk ir mūsu parlamenta deputāta un padomas ziņā strādāt pie šī priekšlikuma. Dalībvalstis būs tā, kam būs jāizdara tālāks spiediens, lai pieliktu punktu pārkāpumiem, uzlabojot darbu inspekciju, darbību un tā tālāk. Tāpat laikā domāju, ka mums ir vajadzīga arī digitāla rakstura sadarbības starp dalībvalstīm, jo tikai tā mēs varēsim patiešām vērsties pret sociālu sociālu dempingu. Nu, man liekas, lūk, tieši šādā veidā varam atjaunot Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas Savienībai. Paldies tālāk, operatīkums. Komisārs Kundze. Komisija tiešām ir mm, strādājusi vaigas viedros eh, pie šī dokumenta, bet, nu, jāsaka, rezultāts ir visai sarauktinošs. Eh, man jau nav nekādas eh, problēmas, domāju, mm, iedomāties par brīvu pārvietošanos darbaņēmēju vidi un tam līdzīgi, bet mums taču ir jādomā par to, lai uzņēmējdarbības sistēma būtu veiksmīgāka, lai uzda, uzņēmiem izdotos veiksmīgi strādāt. Uh, Bet nedrīkstam runāt par vienādu samaksu, jo tad tādā gadījumā, eh, nu, jau ejam par tālu. Bet sociālais dempings arī nav pieļaujams. Vienlīdzība, ko piemi, ko, par ko jūs te runājat šai priekšlikumā, vienkārši neatspoguļojas. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Pāris lietas, uz ko gribēju norādīt. 24 mēneši šis laika periods nav piemērojams. Tas neatbilst tam, ko mēs redzam, piemēram, attiecībā uz sezonu, direktīvā attiecībā uz sezonas darba ņēmēju darbā pieņemšanu. Lielbritānijā situācija pavisam ir eh, citādāki standarti, un tur ir atšķirīga aizsardzības līmeņa, un tas viss ir jāņem vērā. Paldies, nākamais runātājs Mārijas kungs. Paldies, paldies priekšādātāji nu, direktīvai būs jādara viss, lai cīnītos pret sociālo dempingu, jo mums ir vajadzīga darba spēka mobilitāte. Tas ir svarīgi. Bet nu šeit pastāv zināms paradoks. Mums taču bija vienošanās, ko panāca valstu un valdību vadītāji, lai atrisinātu šo britu problēmu. Un šeit te problēmas risinājumā tiek paredzēti mēri un pasākumi, kas paredz diskrimināciju atkarībā no kādas valsts, pie, ar kādu valsts piedarību ir darba ņēmējs. Nu, kas tad tagad notiks darba tirgu Lielbritānijā? Tie, kas šobrīd dosies uz turieni, neseņems tādas tiesības, kā tie, kas tur jau strādā. Viņi, piemēram, neseņem ne, nekāda veida atbalstus mājvietāji, nodokļu samaksai un tam līdzīgi. Kā tas iespējams? Nu, bet tā nav diskriminācija pret darba ņēmējiem no citām dalību valstīm, atkarībā no tā, pie, no pie kādas nacionalitātes viņi piedara. Un tas radīs problēmas, piemēram, ļoti daudziem Grieķijas zinātniekiem. Var jau runāt visu, kas tiek par mobilitāti, bet šīs princips pašos pamatos ir ļoti neviennozīmīgs. Paldies! Nākamais runātājs Gonzālezes kundze, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! visa šī apsēstība no dalību valstu puses ar lielāku ekonomiskās integrācijas nodrošināšanu, tāpat laikā ignorējot tādus svarīgus faktus kā sociālo konverģents, ir šausmīga. Ja skaitāmies uz to, kādas vajadzības ir Eiropas pilsoniem, pilsoņiem, un ja vēlamies palākt patiešām sociālo Eiropu, tad mēs nevaram vienkārši eh, ignorēt viņu prasības Mums ir jāveido sociāla Eiropa, kuras pamatos būtu demokrātiskāka un sociāli attīstītāka ekonomika, nevis otrādi. Mums ir vajadzīga tāda administrācija, kas rūpējas par to, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Šobrīd ir ļoti asimetrisks modelis e, visa tā pamatā, un Eiropas Savienības vērtības tajā tiek pilnībā ignorētas. Visi mēri, kas tiek īstenot, lai samazinātu sociālo dempingu, ir jāatbalsta. Un tāpēc mēs arī atbalstīsim šo norīkoto darba ņēmēju direktīvu. Tajā gadījumā, ja direktīvas teiksā, patiešām tiks nodrošinātas tiesības šiem darbiniekiem. Un ja tiks e, īstenota cīņa pret ne, neatbilstīgu praksu. Morāns Šarķēkundze. Paldies! Nu, lūk, šī jaunā direktīva par darba ņēmēju norīkošanu komisārs Kunze. Uh, Eh, ir, ir mm, visai sarežģīts jautājums. Vienmēr būs uzbrukumi no populistu puses, un jūs tiešām esat izrādījusi dros, drosmi. Jūs esat rīkojusies ļoti mērķiecīgi, skaidri un gaiši nosaukusi mērķus, lūk, vairāk mobilitātes Eiropā, jo tas, ko mēs vēlamies, ir radīt papildus darba vietas, atvieglot uzņēmēju, uzņēmumu attīstības iespējas, tā lai katram ir darbs un sociālā aizsardzība visā Eiropā. Mēs strādāsim ar šo tekstu, tā lai pārliecinātos, ka visi darba ņēmēji Eiropā tiek aizsargāti. Mums ir arī jāmobilizē dalība valstis, tā lai mēs varētu cīnīties pret jebkāda veida krāpšanu šai jomā, lai varētu īstenot šo tiesību aktu atbilstīgi un lai mēs varētu šeit kopīgiem spēkiem izveidot tādu Eiropu, ko vēlamies. Un es te dzirdēju dažāda veida viedokļus, bet ceru, ka mums izdosies nonākt pie kompromisa, tā lai mēs varam virzīties uz priekšu. Komisārs Kundze, lūdzu, ziniet, ka esam jūsu pusē. Lielas paldies, saka priekšādā priekšsēdētājs. Vēl viens runātājs pieteicies uz brīvā mikrofona procedūru, tas ir no EKR grupas. Uzklausījām trīs no tautas partijas. Nu, šķiet, vienu kolēģi vēl tad uzklausīsim tāpat, bet virs Rohanenes kundze no EKR. Priekšādātāji, paldies! Šobrīd vairāk kā 8 miljoni ES pilsoņu strādā kādā citā dalībvalstī. Lielākoties tie ir izglītoti, kvalificēti profesionāļi. Turklāt ir arī 1,6 miljoni e, darbinieku, kas e, nu, strādā pie robežām. Un, iet, tāpat ir arī šie norīkotie darbinieki, kuriem ir īsāki darba līgumi ārzemēs. Apmēram 1,5 miljonu šādu darba ņēmēju ir Eiropā. Un vienalga, pie kādas politiskās grupas jūs piedarat tajā brīdī, kad jūs strādājat kaut kur citur, kādā citā dalībvalstī, jūs vēlaties saņemt līdzvērtīgu samaksu par līdzvērtīgu darbu. Mēs taču nevēlamies tādu darba tirgu, kur iebraucēji, ārzemnieki saņem mazāk, savukārt vietējie nestrādā, un tas viss rada tālākas problēmas. Šāda veida situāciju izkropļoja konkurence starp uzņēmumiem, un tas ir arī pret jebkādām ES pamatvērtībām. Paldies! Paldies, Šagarčoba kungs, lūdzu. Paldies. Es eh, pilnībā piekrītu Eiropas komisijas viedoklim, ka izstrādājot jebkuru likumdošanu, jāņem vērā informāciju un eh, pierādījumu. Tas ir arī jāņem vērā attiecībā uz šo direktīvu. Pirms jaun, jauni pasākumi ir jāpiemēro tikai tad, ja ir skaidrs, ka nepietiek ar esošo regulējumu. Es domāju, ka tas ir īpaši attiecināms uz esošo gadījumu, kad ir runa par pamatprincipiem vienotajā tirgū. Tātad pārvietošanās brīvība un pakalpojumu sniegšanas iespējas pār robežām. Uh, Es domāju, ka šeit ir runa par uh, īstenošanas trūkumiem, bet mēs nedrīkstam radīt bir jauns birokrātijas un citas barjeras uh, un tādējādi ierobežot uh, darbinieku mobilitāti un mazināt Eiropas konkurētspēju. Paldies, un tagad došu vārdu komisārs kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties parlamentam par ļoti bagātīgajām debatēm. Runāšu ļoti lakoniski, jo esmu ievadrunā daudz izteikusies, bet es tik tiešām gribu pateikt sekojošu. Esmu ļoti pateicīga par daudziem komentāriem. Uh, Dažām dalībvalstīm ar to nepietiek, citiem ir par daudz, daži uzskata, ka mēs esam pārāk ātrīkošies, citi domā, ka pārāk lēni, bet es domāju, ka tas ir pozitīvi un optimistiski, vismaz no manas skatu punkta. Es varu redzēt, ka daudzu deputātu vidū ir liela gatavība ieklausīties vienam otrā, redzēt, kā mēs varam eh, šo pasākumu novest līdz veiksmīgām beigām. Esmu to ievērojusi daudzās politiskajās grupās un es to ļoti augstu vērtēju. Kādēļ šobrīd, šobrīd mēs eh, esam pieķērušies šim priekšlikumam un kāpēc mēs negaidam, kamēr īstenošanas direktīva tiek 2007. Eh, gadā pieņemta? 21. gadā pieņemta. Tas ir skaidrs, ka šis instruments ir nepieciešams, lai dalību valstīm būtu vairāk rīku, lai viņas tā labāk varētu sadarboties savā starpā īstenošanas frontē. Īstenošanas direktīva ir paredzēta, lai cīnītos pret krāpniecību un ļaunprātīgu iz, iz, izmantošanu un lai raudzītos, ka noteikumi tiek labāk īstenoti. Uh, un tādējādi, lai dalībvalstu rīcībā būtu vairāk instrumentu. Tā bija laba likumdošana, un tas bija veids, kā mudināt dalību valsts īstenot saulēcīgi šos pasākums kvalitatīvā veidā. Uh, 18. jūnijas būtībā ir galējais termiņš, bet ar to vien nepietiek. Mums jau mums ir jārod drosmi paraudzīties uz šiem te galvenajiem noteikumiem, kas tiek transponēti un īstenoti, un tur ir, zinām, trūkumi. Tāpēc mūsu vadlīnijās komisija ir solījusi sev noteikti šo uzdevumu par prioritāti. Uh, un uh, īstenot šo te pārskatu un tādējādi arī, lai nodrošinātu, ka tiek uh, nu, maksāta līdzvērtīga alga par līdzvērtīgu darbu. Kamēr mēs to nebūsim īstenojuši, nebūsim izpildījuši solījumu. Mēs gribējām pārliecināties, lai viss tiktu darīts pareizi, un es domāju, ka tagad ir īstais laiks, un mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem par uh, tehniskajām detaļām, pavisam ātri gribu rēģēt uz dažiem izteiktiem komentāriem. Te bija jautājums par A1 veidlapu, kas, kurā ir norādīts tas, vai cilvēki, kas, vai, vai cilvēki maksā izcelsmes valstī sociālās iemaksas. Jā, šis jautājums tiks skatīts tad, kad pieķersimies sociālās um, apdrošināšanas jautājumiem. Uh, un uh, raudzīsimies, lai tiktu izstrādāts uh, uzticams dokuments un uh, mēs vēlamies, lai uh, maksimāli efektīvi darbotos kolektīvie darba līgumi, bet, protams, mums ir jāstrādā ar likumdošanas ietvaru, ir apstākļi, kuros es gribētu jūs mudināt ļoti uzmanīgi iz, izlasīt šo te tekstu. Dažviet Mēs pat norādām, ka kolektīvie darba līgumi šajā direktīvā tiks skatīti kā individuāli uzņēmumu līmenī noslēgta līguma, bet jebkurā gadījumā nedrīkst ierobežot aptvērumu. Izlasiet šo priekšlikumu ļoti rūpīgi. Uh, mēs maksimāli cen, cenšamies izmantot šos te kolektīvos uh, līgumus, uh, cienot sociālos partnerus. Es jau sākotnējā uzrunā sacīju, ka mēs vēlamies, lai mobilitāte Eiropā tiktu veicināta, bet tāpēc mums ir nepieciešami skaidri un godīgi noteikumi, un tādi noteikumi, kas var tikt īstenot, kas ir īstenojami, mums, protams, ir nepieciešama arī tāda noteikuma, ka, ko sabiedrība atbalsta un ko parastie cilvēki uzskata par taisnīgiem. Mums ir jābūt, jādomā arī par sociālo aspektu. Es ar nepacietību gaidu debašu turpinājumu gaida priekšlikums no dalību valstīm, un es jūtu, ka šeit parlamentā valda labā grība, un es domāju, ka tas ir labs sākums, kas palīdzēs mums rast pareiz risinājumu. Paldies par debatēm un par jūsu konstruktīvo nostāju. Paldies, komisārs Kunz, līdz ar to debats par šo punktu ir noslēgušās. Es saprotu, ka kāds deputāts vēlas izteikties par reglamentu. Lūdzu. Es tikai gribēju paust eh, bažas, kas man radās, jo konstatēju, ka šīs direktīvas par no, darba ņemēju norīkošanu faktiski tiek izmantota šajās ekstrēm labējās grupās pavisam citiem nolūkiem. Viņi pat Nu, jāsaka, tad viņi pat netika pie vārdu, kā tas bija, vai viņus neinteresē šīs debats, ja viņiem netika dots vārds. Uh, Un savukārt katrā vēlēšana kampaņā viņi ar putām uz lūpām cīnās te par darba ņēmējiem un nesko. Bet kāpēc viņi nav uzstājušies šais debatēs šeit šobrīd? Uzumim. Paldies. Un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta.